Working? Yes. Yes, it's working. Ha. Hello, Nicholas. So, I, colleagues. Ko tā tie kolēģi? Priekšādātājs sāka darbu. Hold on a second. Is... Mirklīti, mirklīti uzgaidam. Skatos, kur gan ir kolēģi. Domāju, ka varam sākt darbu publisku uzklausīšana par starptautisko finanšu pārskatu standartu numur 9. Un ar to, var sakot, vēlamies, tam vajadzētu sāties spēkā 2018. gada janvāri, protams, atbilstīgi attiecīgai procedūrai. Pie tā strādāja EFRAG, jeb Eiropas finanšu pārskata konsultatīvā grupa. Un jūs zinat, tika izmantot, izveidot pastāvīga darba grupa ar deputātiem, kas uzmanīgi sako līdz šiem jautājumiem. Šī komanda, šī grupa jau trīsreiz ir tikušies, tikusies un ir runājusi gan ar IASB, kas ir Starptautisko grāmatību standartu valde, gan ar EFRAG, Un tagad grasamies šo jautājumu apspriest lūk ar četriem visai nozīmīgiem ekspertiem šai jomā. Gribu viņiem pateikties, ka viņi ir ieradušies vai ir, nu, lūk, Vašingtonā šobrīd un varēs ar mums sazināties. Pirmais no viņiem ir Andrēs, Andrēs Bakraus, Vācijas attiecīgās organizācijas um, vadītājs, tad ir arī Nikolas Verons no Brūgels um, institūta, ir šeit arī Andrēs Hākers, kas ir uh, um, no Vācijas, Deutsche Genossenschafts un Reifensverband pārstāvis no Vērnas Universitātes Hāgenā, tepat arī Maiks Ašlīs, kas ir EFRAG TEG vicepriekšādātājs un finanšu instrumentu darba grupas vadītājs. Lielas paldies jums visiem četriem, kas esat šeit, esat ar mums apspriedīsim virkni svarīgu jautājumu, ne tikai vispārīgos viedokli par šo devīto standartu, bet runāsim arī par konkrētiem elementiem, kā saprotu, ir diezgan svarīga lieta, kas saistīta, piemēram, tieši ar apdrošināšanas jomu un neatbilstību ar ceturto finanšu pārskatu standartu. Un par to not, norisināsies diskusijas. Šis un daudz citu nozīmīgi punkti tad tiks apspriest ar ekspertiem un sarunu vešanas komandu. Nu tad sāksim darbu un vispirms dosim vārdu ekspertiem, katram piecas minūtes, nevairāk. Un pirmais runātājs Andrēs Bakrovs. E, priekšsēdētāji Gualtieri, dāmas un kungi, esmu pateicīgs par iespēju uzstāties jūs priekšā par FRS 9 šodien pēc vairākiem uh, sarunu un konsultāciju gadiem ar interesētiem eh, personām, mēs vienojāmies sagatavot šo standartu. Tomēr finanšu instrumenti ir visai sarežģīta problēma. Tirgi un produkti nepārtraukti mainās, uzraudzība un eh, regulējums eh, tāpat ir jākoriģē, un arī uzskaits prakses mainās. IFRS 9 ir paketi, kas atbilst šiem izaicinājumiem Mēs esam eh, apzinājuši IFRS potenciālos lietotājus, bet atšķirībā no finanšu instrumentiem šīm struktūrām ir atšķirīgi atskaitīšanās eh, instrumenti. Atsevišķas struktūra vienības var iesaistīties eh, atvasinātos darījumos. Runātājs tiek lūgts runāt mazliet lēnāk. Apologies. Some entities may Atsevišķas struktūras iespējams ir iesaistījušās eh, aptusinātajos eh, darījumos, lai nodrošinātu savas finanšu pozīcijas, un šīm struktūrām e FRS visdrīzāk uzlabos finanšu atskaitīšanos, jo jaunās prasības dos iespēju struktūrām labāk saskaņot risku pārvaldību ar šādas prakses uzskaitīšanu, tādā veidā veicinot caurskatāmību pārējās jomās izņemot ekstrēmos gadījumus, būs iespēja turpināt eh, veikt uzskaiti ierastajā veidā, tādā veidā eh, minim, eh, līdz minimam samazinot traucējumus. Un tagad es skatīšu, skatīšu finanšu institūciju konkrēti banku jautājumu, kur mums ir vairākas bažas radušās jau finanšu krīzes laikā. Pirmkārt, struktūras vairs nespējas atskaitīties eh, par netradicionāliem finanšu instrumentiem un eh, to sagrozījumu, ko šie instrumenti var radīt. Bankas, kuras ir iesaistījušās riskantos instrumentos, eh, tām nāksies ziņot pār šiem instrumentiem pēc patiesās vērtības. Var uzskatīt, vai IAS ir atradis pareizo ūdens šķirtni starp to, kas tiek uzskatīts par nestruktūrētiem un struktūrētiem instrumentiem. Bet, manuprāt, šāda pieeja ir saprātīga. Otrkārt, IFRS skata jaunu vērtību samazināšanās modeli, lai pienācīgi risinātu eh, problēmu pārāk eh, maz un pārāk vēlu. Un tās ir vislielākās izmaiņas attiecībā uz IAS 39, kas nozīmē savlaicīgu atpazīšanu klienta kredītspējas pasliktināšanās ziņā. IAS 38 darbojās savādāk, bet e, nepietiekams, e, e, nepietiekams bija tās spējas abus šos punktus saistīt savlaicīgi. IFRS 9 situācija mainīs un struktūras eh, kredīt situācija tiek atspoguļot līdz, ko izmaiņas kļūst nozīmīgas. Tā ir nopietna uzlabošanās, un to atbalsta banku un vērtspapīru regulātori. Un tagad daži vārdi par apdrošināšanu. Vairāk argumenti, kas attiec uz bankām, attiec arī uz apdrošinātājiem. Tomēr situācija ir atšķirīga Eh, apdrošinātājiem galvenokārt ir nevis finansiālas, bet apdrošināšanas atbildības, eh, kuras regulē atšķirīgi standarti, konkrēti IFRS 4, eh, pie kuriem tiek strādāts, bet darbs vēl nav pabeigts. Ja es padomu ir izpratusi, kādi ir galvenie spriedzes punkti un kādi soļi būtu jāspēr. Un es ceru, ka Eiropa var eh, sniegt savu devumu debatēs. Un noslēgumā vēlos norādīt, ka perfektas uzskaitas standarts instrumentu meklējumi e, ir salīdzinājumi ar svētā grāva meklējumiem. Tas ir nebeidzams ceļš. Mēs uzskatām, ka EFRS ir adekvāts nākošais solis un tāpēc uzskatu, ka standarts ir jāapstiprina, lai Eiropa varētu rīkoties saskaņā ar pārējo pasauli. Paldies, pat ka uzklausījāt manas piezīmes un labprāt atbildēšu uz jautājumu. Mēč! Liels paldies, saka priekšādātājs. Nākamais, nākamais runātājs no Vašingtons - Nikolas Verons. Sveiki, vai jūs man dzirdat? Liels paldies! Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties šais uzklāšanās ietvaros, un īpaši liels paldies Eiropas parlamentam par vēlmi apsvērt mūsu viedoklis un piekrist, ļaut man piedalīties ar videokonferences palīdzību, par ko, protams, atvainojos, bet jāsaka, nu, laika grafika dēļ nevarēja pie jums ierasties fiziski. Uh, Savās piezīmēs pārsvarā piekritīšu iepriekšējiem runātājiem par tehnisko pusi runāt, un tad pāris papildus vēl punktu par kontekstu un pārvaldību, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāls šajā kontekstā, kad runājam par ietvaras 9 ekon komitejas ietvaros. Runājot par standartiem pašiem kā tādiem, un te es atsaucos uz rakstisko dokumentu, ko esmu jums iesniegusi IFRS 9, pilnīgi noteikti ir vērts apstiprināt. Tas reaģē un atbilst G20 aicinājumam, kas notika Londonā 2009. gada aprīlī, un kur tika aicināts pāriet no radušos zaudējumu modeļu uz paredzamo zaudējumu modeli tādā veidā, kas būtu tehniski atbilstīgs. Un domāju, ka tas teikt ir paredzēts. Šo pieeju gan, šī pieeja gan ir saņēmusi arī kritiku, kritiku, tāpēc, ka tā ir atšķirīga no ASV ierosinātā. Uh, fe, Eh, finanšu grāmatvedības standartu valdes parauga, bet es domāju, ka pastāv arī plaša vienošanās dažāda veida praktiķu un ekspertu vidū, ka IASB pieeja ir tikpat laba kā ASV analogās organizācijas pieeja, un nav nekāda pamatojuma, kāpēc, lai Eiropas Savienība nevarētu nodrošināt konverģences starp šo standartu un ASV. Um, tā, lai tas būtu attiecīgi izpaustos kā IFRS 9 standarts. Kāpēc pagaidām vēl šie standarti nav saskaņoti? Nu, tas lielākoties ir saistīts ar ASV un to, ka ASV e, pie, pieņem šo standartus vispārīgākā veidā. Bet nevajadzētu tāpēc e, apturēt šīs diskusijas par pašreizējo standartu. Turklāt esmu dzirdējis, ka ir diezgan skaļa pretestība no nelielas grupas pret šo, stand, pret šo standartu no, investo, no investīciju profesionāļiem lielākoties lielbritā Lielbritānijā, kas pievēršas jautājumam par godīgu patiesu atspieguļojumu. Tas, protams, saistīts ar Lielbritānijas kontekstu attiecīgiem juridiskiem argumentiem. No savas analīzes savukārt es domāju, ka šī opozīcija nav pamatota uz ieferas deviņu pašu būtību, un tā nepārstāv, tā nav reprezentatīva attiecībā eh, ne tik vien uz Lielbritānijas investīciju kopienu, komā ne, vēl mazāk tā, tā reprezentē kopējo ES investīciju struktūru un tāpēc FRS, manuprāt, varētu apstiprināt, te es turklāt arī atsaucos uz argumentiem, ar ko nākušas klajā tādas organizācijas kā vietējie pensiju fondi Lielbritānijā, citu starpā. Runājot par apdrošinātājiem, tas jau tika minēts, to minēja iepriekšnais runātājs. Es domāju, ka apdrošinātājiem radušās bažas, protams, būtu uzmanīgi jāizskata, bet nevajadzētu būt tā, un ļauj to man noformulēt citādi. Vajadz, visdrīzāk šīs apdrošināšanas problēmas ir iznās uh, eh, IASB atsevišķā kārtā. Un vēl viena lieta, uh, Protams, ir arī domāt par iespējamo ietekmi, ko šīs standarts darīs apdrošinātiem, bet es domāju, ka tas tiks, eh, notiks laika gaitā, un tas nav tik svarīgi no tirgus. Un tad tāds perspektīvs raugoties, kā no atsevišķi apdrošinātā to šobrīd tālu, un tam nevajadzētu līdz ar to būt kaut kādam priekšnosacījumam, lai varētu šis IFRS 9 ap, tikt apstiprināts. Daujiet man tagad runāt mazliet par plašāku kontekstu, atsaukšos atkal savu rakstisko dokumentu. Gribu teikt, ka Eiropas Savienībai eh, šeit ir būtiska interese turpināt IFRS šo finanšu pārskatu standartu procesu turpināšanas. Es pat nevaru iedomāties globālās finanšu regulējumu kontekstā citu projektu, kas būtu tik veiksmīgs kā šis un kur Eiropas Savienība uzņemsies līderību. Te es runāju par IFRS pieņemšanu ES Un tas tiešām eh, ļāva šiem standartiem izplīties visā pasaulē, kas tiešām ir tāds veiksmes stāsts, ja runājam par globāli piemērojumiem noteikumiem un globalizācijas priekšrotību izmantošanu, lai īstenot kopējas noteikumus. Tas ir kopējs strateģisks mērķis Eiropas Savienībai, un es domāju, ka, protams, tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība vajadzētu parakstīt pie, piekrist pilnīgi visam, ko ISB liek priekšā, bet Eh, ir vēl tāds papildus punkts, respektīvi, ka Eiropas Savienība, kas ir bijusi līdere, tāpat laikā ir ieinteresēta arī šajā kopējā Eiropas, šajā starptautiskā finanšu pārskatu standartu procesa rezultātos. Tālāk par IFRS eh, fonda pārvaldību protams, vai, tieši vai ISB ir tā, kas nosaka šo standartu, par to joprojām debats turpināsies. Un ļoti labi, tas ir drīzāk tāds um, novatorisks eksperiments šī pārvaldības sistēma, un, protams, tā tiks uzlabot. Ir virkni dažādi ideja, kā to darīt, bet, jāsaka, debats ir visai pamatots. Un, manuprāt, runājot par pārvaldi, šī, pārvaldības debatiem, tas vajadzētu turēt nošķirts no konkrētiem precīziem uh, standartiem. Citādi mēs apdraudam šo tehnisko darbu, un tā tas mm, kaitēs arī Eiropas Savienībai. Un runājot par ES ietekmi uz IFRS standartu izveidošanu, tas ir vēl viens jautājums, eh, kas būtu jāapspriež, respektīvi, piemēram, eh, kas notiek ar sankcijām eh, IFRS īstenošanas gadījumos. Un kā notiek uzraudzība, ka šobrīd notiek ļoti atšķirīgās aģentūrās, piemēram, Eiropas komisijā, tāpat arī nacionālajās vērtspīru iestādēs un ESMA. Un visbeidzot, Eiropas parlamenta loma mūsu manuprāt, ir tāda kā mm, aizgādņa loma. Eiropas parlamentam vajadzētu būt tam, kas saka nē IFRS apstiprinājumu priekšlikumiem, ja ir tā, ka mm, viss citas puses nav to izdarījuši, bet, tas, bet šāds standarts iet pretrunā publiskajām interesēm. Jūs atcerēsieties, ka 2007. gadā es Eiropas parlamentam ierosīju noraidīt šādu vienu IFRS standartu, jo uzskatīju, ka tas nav Eiropas interesēs. Mm, tāpēc eh, nav tā, ka jums būtu jāaizt, eh, es neesmu tāds kā ISB aizstāvs, bet uzskatu, ka 9. IFRS standarta gadījumā Eiropas Savienības interesēs ir šo standartu apstiprināt, jo tās intereses aizsargā parastie procesi, to dara Eiropas komisija un to tā arī turpinās darīt, un tāpēc Eiropas parlamentam eh, nav pamata šajā gadījumā iejaukties ar savu veto, lai gan arī, protams, šī pārbaudas procedūra mm, ir jāveic, un tas ir tikai atbilstīgi. Paldies. Liels paldies, saka priekšā priekšsēdētājs. Tālāk nākamais runātājs Andrēs Hāke. Jā, ich bedank. Paldies par iespēju šodien šeit izteikties, un es gribētu izmantot iespēju, lai izklāstītu arī uh, Vācijas uh, biedrību un mazo vidējo uzņēmumu ieskatu. Mūsu apvienībā ir virkne eh, dažādu organizāciju, eh, tajā ir apvienojušās daudzas eh, mazās bankas, un liela to daļa noraida IFRS piemērošanas iespējamību. Un es arī nebrīnos, par to, ka arī starptautisko grāmatvedības standārta numur 9 gadījumā svētais grāds, grāls nav, nav ticis vēl atrasts. Tātad runājot par IFRS, tas ir ļoti svarīgs finanšu industrijas standārts, tas ir paredzēts finanšu sistēmas stabilitātei, tas skar visus, taču ja mēs paraugāmies uz regulējuma uh, problemātiku, tad eh, jāraugās uz to, kā šis regulējums ietekmē vadītāju risku uzvedību, un šeit slēpjas patiešām lielas briesmas, un uh, lielās briesmas šeit slēpjas bilanču veidošanā pamatojoties uz tirgus vērtībām. Attiecībā uz IFRS 9 tas uh, nav sniedzis nekādu uzlabojumu salīdzinot ar IAS 39. Un uh, šis ir tuvredzīgs pasākums, un finanšu sistēmas ilgtermiņa stabilitāte šeit tiek apdraudēta. Un es nemaz nebrīnos, ka daudzas apdrošināšanas sabiedrības izturas ļoti atturīgi pret šo. Pirms mēs īstenojam šo jauno sistēmu, mums ir jādomā par to, Kādi uzlabojumi tad šeit ir ieviesti, vai te ir runa par eh, finanšu sektora riska gatavību, vai mēs neveicinām cikliskumu, vai šie standarti vispār ir īstenojami? Ir jārunā par tā dēvēto fair value bilansēšanu, tas ir pamatojoties uz tirgus vērtībām, un uh, es aprobežos lūk ar šo aspektu. Uh, šis fair value, ja patiesā cena, bieži vien tiek veidota teorētiski, aprēķina notiek modeļa līmenī, un nevienmēr tie tiek salīdzināti ar realitāti tirgū. Uh, Grāmatvedība parasti, pārskats sniegšana parasti notiek, lai informētu tirgus, taču šobrīd tiek ierosināts ņemt informāciju no tirgus un veidot bilanci ar šā tirgus informāciju. Un tas būtībā padara tirgus neefektīvus, veicina procikliskumu un pastiprina krīzi. Kad tirgus rādītāji ceļas, tad arī patiesās vērtības bilancēs kļūst augstākas ka nekā, piemēram, bilancēs, kas ir balstītas uz vēsturiskajām, jeb iegādes izmaksām. Bilancēs tiek konstatētas peļņas, rezultātā rodas stimulu vērtības palielināt vēl augstāk. IFRS 9 šajā ziņā nerada uzlabojums, tas mani pārsteidz, jo taču ir jāpadomā, kas slēpjas aiz šiem noteikumiem. Likumdevēji regulējuma izstrādi ir uzticējuši privātu ekspertu fórumam, kas nozīmē, jā, šis regulējuma izstrāde ir kļuvusi internacionalizēta, izklausās labi, taču būtībā eh, te ir izveidojies monopols un regulējuma veidošana ir kļuvusi centralizēta. Uh, Kā jau es lasīju, gatavojoties šai lekcijai, šeit eh, ar eh, tirgus eh, stimuliem ir ļoti maz sakaru un ar tirgus spēkiem. Un uh, IFRS 9 ir paredzēta uzraudzība, tā esot vajadzīga vienota bāze, un ir skaidri jāsaprot, ka Viena pat konverģence un vienota piemērošana globāli nesniegs neko labu, jo, ja aprēķini nav kvalitatīvi, tas sistemātiski apdraudēs finanšu sistēmu, jo visi darīs vienu un to pašu un visi veidos nepareizas bilances. Kas notiks, ja visi veidos uz cikliskumu orientētas bilances? Šai starptautiskajai grāmatvedības standartu padomai trūkst demokrātiskas kontroles. Viņi ir strādājuši bez saiknes ar taustas pārstāvjiem, un tagad viņi prezentēs šo kopējo paketi. Eiropas Savienībai ir skaidri jāpasaka, ka tā vaina nu pieņems visu kopējo paketi, vai arī visu paketi kopumā noraidīs. Tā tam nevajadzētu būt, jo kopumā varētu noraidīt vienu standārtu vai tikai daļu no tā Juridiskā bāze šim ir eh, paredzēta arī grāmatvedības eh, standartu regulā, te ir runa ar, par eh, naudas plūsmu modeļiem, par arī par uzticamības principu, kas saskaņā ar Eiropas Savienības regulu tiek pārkāpts. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Maikam Ešliem.

Pēc paldies par šo iespēju jūs šodien uzrunāt. Ir divi pamatpunkti, kurus vēlos ietvert šajās ievadu frāzēs. Pirmam kartam, kāpēc IFRS 9 būtu jāapstiprina, otram kartam gribu runāt par pāris maldinošām koncepcijām, kas, manuprāt, radušās saistībā ar ierosināto vērtības samazināšanās modeli un patiesās vērtības izmantošanu. Kāpēc vajadzētu IFRS apstiprināt? Tas ir uzlabojums finanšu pārskatu jomā, it īpaši šādos, trī, eh, šādos trijās lietās. Pirmam kartām pamat izmaiņas vērtības samazināšanās modelī pārējot uz paredzamu zaudējumu zaudējumu modeli atbilst kritikai, kas tika izteikti iepriekš. Un, lai arī savā ziņā trūkst zināms teorētiskas bāzes, tas tomēr ir saproti, saprotīgs kompromiss, ņemot vērā praktiskos apsvērums. Otrām kārtām finanšu instrumentu atzīšanas un vērtēšanas, vērtēšana ir pamatot uz vairāku principiem strukturētu un atbilstīgu informāciju. Turklāt kopējā riska ierobežošanas uzskaitīšanas modelis ir vienkāršāks un labāk atbilst biznesa praksē. Un, lai arī makro riska ierobežošanas zināšanas grāmatvedības modelis vēl nav attīstīts Eiropa, um, Eiropa tas neietekmēs. To turklāt lēš kā tādu, kas pozitīvi ietekmēs finanšu stabilitāti, īpaši šādas vērtējums izteiks ECB un EBA attiecībā uz G20 prasībām. Turklāt to pozitīvi skata arī ESMA pastāv stingra vienošanās par šī standarta apstiprināšanu papildus regulējošām struktūrām, ko es jau minēju, arī EIOPA e, un pārstāvi no visa, visiem biznesa sektoriem, revidenti, kā arī virkne investīciju organizācijas aicina to apstiprināt bez kavēšanās, lai arī apdrošināšanas nozara pauduši bažas. Tas nav saistīts ar šo standartu kā tādu, bet gan to, ka nav sasaistīts e, spēkā stāšanās datums ar nākotnes apdrošināšanas kontraktu standartiem. Un lai arī šis ir pārējais posms, to šobrīd arī tiek risināts kopumā, tāpēc tāpēc IFRS 9 visdrīzāk kalpos primāriem objektam, eh, mērķim, kas noteikts eh, starp mm, IAS regulā, respektīvi notošanās pārskatāmiem salīdzināmu finanšu atskaitīšanās informāciju, kas nepieciešama finanšu tirgu stabilitātei. Otrām kārtām gribu novērst pārsmādinošas eh, koncepcijas, kas radījušās saistībā ar Amerikas analogās organizācijas vērtības samazināšanās modeļu, to, ka IFRS 8 it kā subjektīvs modelis un ka attiecīgas prasības attiecības attiecībā uz patiesās vērtības noteikšanu. Es esmu dzirdējis, ka Amerikas modelis ehm, piedāvājot ehm, paredzamo zaudējumus jau no pirmā brīža. Tomēr nevajadzētu šos zaudējumus saukt par zaudējumiem, jo tie nav zaudējumi. Tas drīzāk ir tāds aritmetisks rezultāts, kas radies neatbilstīgs kombinējot diskontu likmi un naudas plūsmu datus. Tas nav gaidāmais zaudējums vairāk kā, piemēram, gadījums, ja Vācijas suverenais parāds tiek diskontēts izmantojot Grieķijas valdības obligācijas. Šāda veida grāmatvedība var radīt risku, ka ekonomikas sektors tiek izkropļots, un tas, jāsaka, ASV ir krietni ar mazā mazāk ietekme, tāpēc, ka tur kreditēšana ir citādāk patērētāja tirgos. Tur, piemēram, eh, hipotēkas kreditkartes un automašīna aizdevumus finansē nevis bankas, bet kapitāla tirgi. Turklāt esmu dzirdējis arī bažas, ka IFRS 9 vērtības samazināšanās modelis ir ļoti subjektīvs, un tāpēc eh, tur varētu būt manipulācijas. Pēc definīcijas paredzamo zaudējumu modelis, kas ir saņems vispārēju atbalstu, izmanto plašāku un uz nākotnē vērstu informāciju. Un šī informācija pēc sava rakstura ir subjektīva. Tāpat laikā Bāzels komiteja komiteja savos īstenošanas vadlīnijas ir piedāvājis zināmus principus, kas ļauj samazināt praksē šādu patvaļīgu rīcību. Un to ievēro arī banku savienību. Turklāt eh, IFRS 9 piedāvā arī informācijas atklāšanas prasības, kas palīdzēs gan investoriem, eh, gan citiem izprast šo standartu un turklāt nodošanās pārskatāmību par to, kā tas varētu attiekmet kredīt vērtības samazināšanos. Uh, Un tas, protams, nav tik skaidri ASV modelī. Turklāt pastāv arī bažas par to, vai notiek atbilstīga patiesās vērtības uzskaita, mm, cik atbilstīga ir patiesās vērtības uzskaitas sistēma. Es turklāt, es te gribu norādīt, ka ECB norāda, ka nav nekādu pierādījumu, ka IFRS lielā, mm, kaut kādā lielākā mērā paļautās uz patieso vērtību nekā starptautiskas grāmatības standarts 39. Ir e, pilnīgi noteikti atzīts, ka. Mm, patiesās vērtības atspieguļošanai ir nozīme visos biznesa biznes sektoros, un mūsu ziņā ir novēlgt zināmas robežas. Attiecīgās eh, me, prasības IFRS 9, ja tā salīdzina ar SGS 39, ir atbilstīgas tās krietni labāk parāda finanšu instruments ar tiem saistītos risks un attiecīgo darbību tīpu, kā piemēram, vai tā būtu kreditēšana, tirzniecība, eh, aktīvu turēšana vai pārdošana. Līdz ar to tas piedāvā krietni principiālāku pamatu un labāko atšķirtspēju. Turklāt, kopš IFRS apstiprināšanas krietni pastāv krietni labāk izpratni par to, kādas ir patiesās vērtības uzskaits tehnikas un tiek nodrošināta pārskatāmība attiecībā īpaši uz dažādiem subjektivitātes mm, līmeņiem šāda veida vērtējumu veikšanā. Paldies un ar nepatieku arī esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies! Mēs paldies visiem runātājiem! Kā jau jūs dzirdējāt, jāsaka, pilnībā šie viedokļi nesakrita, bet eh, kopumā tomēr virzība ir salīdzinoši eh, saliedēta, bet nu, pie konkrētiem punktiem mēs, protams, vēl nonāksim. Un te nu man jālūdz Verona kungam izslēgt mikrofonu, jo citādi mums šeit ir fona troksnis. Paldies! Un tagad pirmais runātājs, kas var uzdot jautājumiem, katru pieci, piecas minūtes jautā vienam jautājumam, man vienai atbildēs Tolajan kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos lūgt jums atbildēt uz Gigaltu un Hamalu kunga jautājumiem attiecībā uz atzinumu par finanšu stabilitātes padomes viedokli saistībā ar IFRS 9, jo mums ir pozitīvs atzinums no visām nozīmīgajām organizācijām kā ECB un visām uh, Eiropas uzraudzības iestādēm. Un, manuprāt, ir svarīgi dzirdēt finanšu eh, uzraudzības un stabilitātes padomas viedokli. Atgriežoties tagad pie savu jautājumu. Tik tiešām IFRS 9 ir pozitīvs solis uz priekšu salīdzinājumā ar IFRS 32, ar to pārliecināts. Un pateicīgs, ka par to, ka mūsu ekspertu lielākai daļai ir līdzīgs viedoklis. Tomēr ir viss diskutētākais jautājums attiecībā uz atšķirību starp eh, savienoto valstu zaudē, eh, vērtību zaudēšanas modeli, kas dodies pie banku sistēmai. Reģistrēt zaudējumus visam finanšu instrumentam un to veidu, kā IFRS 9 versijā tiek piedāvāts trīs eh, etapos. Pirmkārt uz pirmo, pirmajiem 12 mēnešiem, ja situācija pasliktinās, tālāk otrajā etapā bankas var reģistrēt zaudējumus visu aizdevumu periodu. Un šajā sakarā mans jautājums ir, cik e, svarīga ir šī atšķirība, jo IFRS 9 dod iespēju bankām reģistrēt zaudējumus, ja tās uzskata, ka situācija ļoti pasliktinās un cik reāli šī atšķirība ir nozīmīga. Tāds būtu mans jautājums, ko es uzdodu visiem ekspertiem. Paldies, kurš vēlētos atbildēt. Ašlīkungs, mēģināšu šeit ieskicēt atšķirību, un tā ir saistāma ar biznesa uzņēmēju darbības prakses atšķirību Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs. Savienotajās valstīs ir ļoti daudz aizdošanas aktivitātes, kas notika ārpus banku sistēmām kas um, regulāri izmanto patiesās uh, vērtības modeli. Un būtu bijis saprotami, raksturot tos kā zaudējumus. Tie no zaudējumi, un šķiet, ka vienā no jūsu akadēmiskiem tekstiem, uz kuru es eh, atsaucos pirmīt, ir norādīts uzskaits artefakts, jo jūs varat eh, atkarībā no diskonta likmes, ko jūs piemērojat eh, daudas plūsmai, jūs varat galā iegūt zaudējumu, kas būtu aritmistisks rezultāts. Mans viedoklis ir tāds, ka pastāv uh, briesmas, ka pat ar šo 12 mēnešu ciklu var pasliktināt ekonomisko aktivitāti, jo uh, ba bankas tādā gadījumā savas aizdevuma grāmatas varētu nepaplašināt tik ātri, kā tās ir to darījušas līdz šim Jūs eh, savukārt mēģināt eh, panākt līdzsvaru starp eh, zaudējumiem un ienākumiem. Domāju, ka bilancē tas var darboties, taču tas var pasliktināt ekonomisko aktivitāti jo bankām varbūt nevajadzētu pārāk strauji palielināt aizdevumu grāmatas. Ja jūs e, tuvinātos savienoto valstu modelim, tad jūs varētu apgrūtināt ekonomisku aktivitāti, tīpaši tas attiecās uz riskantajām aktivitātēm, kas ir e, klienti un mazie uzņēmumi. Tas ir viens jautājums. Otrakārt, Savienotās valstīs ir atšķirīgs viedoklis par dzīves ilgumu aizdevumiem jo ir trīs līdz piecu gadu perspektīva aizdevumu atmaksai visbiežāk, un tā varētu būt liela atšķirība. Un e, pat tika panākts kompromiss par 15 līdz 20 gadiem. Savukārt e, federālā sistēma pieprasīja augstu rezervju līmeni. Eh, šī ir eh, šī būtu daļa no atbildes. Paldies, Pervanši Beres, nākošais jautājums. Mēģiniet eh, iekļauties pāris minūtēs uzdot jautājumu. Es mēģināšu. Pēdējais runātājs norādīja, cik lielā mērā šis pieejas jautājums um, Eiropiešiem attiecībā uz ISB ir atšķirīgs Eiropā un Savienotajās valstīs. Esmu iepazinusies ar šiem pētījumiem, no kuriem viens ir e, nosūtīts vidas komitē, man īsti nav skaidrs kāpēc gan, bet es e, neko nekonstatēja, kas varētu mēģināt noraidīt IFRS 9. Es eh, atzīmēju zināmu nostalģiju attiecībā uz to, ko citi dēvēja par vai nu tirgus vērtību, vai patieso vērtību, vai ISB pastāvēšanu. Taču mēs Eiropā būtu vēlējušies ar IFRS 9 atrisināt problēmu, ar kuru nevēlējāmies sas skarties, kas būtu bijusi patiesās eh, cenas pilna eh, piemērošana, kas varētu apdraudēt mūsu ekonomisko modeli. Un attiecīgi man jautājumi. Manuprāt, viens no ieteikumiem bija pagaidīt līdz eh, ISB sagatavo savu standārtus apdrošināšanai un abas jomas tiktu skatītas ekvivalenti. Uh, nekad neesam saskārusies ar to, ka apdrošinātāji prasītu vien, tieši tādus pašus noteikumus kā citās jomās. Un kāpēc būtu riskanti banku nozarei kavēt ieperes pieņemšanu? Es gribētu vienkārši ar to noskaidrot situāciju. Tas bija mans pirmais jautājums, un mans nākošais jautājums, runājot par mūsu nospraustajiem mērķiem, kas ir finanšu tirgus stabilitāte konkrēti kapitālu tirgu savienības ietvaros, kāds būtu pozitīvais devums vai negatīvais devums no IFRS 9. Un a, bi, mani jautājumi galvenokārt ir vērsti IFRS aizstāvjiem, kā arī pretiniekiem, un es gribētu dzirdēt atbildes no abām pusēm. So, I see Mr. Barko. Tātad, es redzu ka Bārkova kungs gribētu atbildēt, un tad Verona kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Es vēlētos atbildēt uz pirmajiem diviem jautājumiem. Pirmkārt par to, vai IFRS 9 vajadzētu novilcināt, līdz tiek atrisināts apdrošināšanas jautājums. E, visticamāk, neviens to neatbalsta, un pavisam noteikti arī es. Un uh, Lūdzu, neapturiet standartu, standarts ir nepieciešams steidzami, darbs pie tā jau ir bijis pārāk ilgstošs, tāpēc mums uh, ir jāpaspēj līdz 18. gadam, uh, tas ir vajadzīgs banku sektoram, tas ir skaidrs, bet jautājums ir, vai šis datums attiecas arī uz apdrošināšanas jomu. Uh, Jautājums ir, vai ir jēga īstenot vienu bilances daļu tagad un otru pēc diviem, trim gadiem. Ja jums ir integrēta aktīva un pasīva pārvaldība, tad šķiet, ka abas lietas vajadzētu darīt vienlaicīgi, tāpēc šobrīd izskan apsvērumi, uh, Uh, lai uh, būtu iespējama šāda uh, diversificēta atlikšana, proti atlikšana tikai konkrētai vienību apakškopai, kamēr visi pārējie spēlētāji piemēro šo standartu, cik strauji vien iespējams. Paldies tālāk Veronikungam vārds. Jā, īsumā. Es piekrītu tam, ko Barkova kungs sacīja par ātro uh, piemērošanu, apdrošināšanas problemātika ir ļoti sektora specifiska. IFRS 9 ir piemērojams visiem sektoriem, tāpēc apdrošināšanas nozare eh, te nevajadzētu kļūt par spēku, kas padara IFRS 9 par ķīlnieci. Mums vajadzētu piemērot sektora specifisku pieeju, lai apdrošināšanas sektors neietekmētu IFRS 9 piemērošanu. Tālāk, runājot par procesu Eiropas Savienība pret ASV, es domāju, ka pētījums, kas tika sniegts ekonu komitejai, ir ļoti uh, labs, un es piekrītu secinājumam. Uh, Un savstarpējā miedarbības starp AFRS 9 un ASV sistēmu šobrīd vēl nav skaidra. Mēs redzēsim, kā tas attīstās praksē un uh, arī attiecībā uz uh, konkurētspējas priekšrocību ASV vai Eiropas bankām. Mēs joprojām nezinām, kāpēc ASV izvēlējās par labu citam risinājumam, bet attiecībā uz diskusiju par uh, saskaņotību starp IFRS un ASV GAP sistēmu. Uh, Es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu justies ierobežotai, tāpēc, ka ASV ir eh, citi argumenti par labu standartiem. ASV rīkojas savās interesēs, un mums nevajadzētu justies ierobežotiem eh, tādēļ, kas šobrīd notiek ASV. Paldies, un tālāk vārds Kamala kungam. Pateicos, un eh, paldies visiem runātājiem, kas šodien ieradās. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, runājot par šo 12 mēnešu prognozēto zaudējumu modeli, kāpēc 12 mēneši, kāda ir apsvēruma tā pamatā, jo, ja mēs paraugāmies ār, pār šim termiņam, mēs joprojām runājam par gūto zaudējumu modeli, un es zinu, ka Ešlīs kungs runāja par kompromisu, mēs šeit daudz zinām par kompromisiem, bet vai jūs esat pāanalizējuši citu kompromisu iespējamību, kas. Uh, virzītos varbūt ne vienas dienas zaudējuma modeļa virzienā, bet, bet tam līdzīgā virzienā. Varbūt tas varētu būt nākamais solis. Tālāk manas personīgās bāžas par komentāriem, kas nāca no Kristofera Nulbsa kunga profesora eh, IASB bijušā locekļa puses un uh, tika publicēts viņa raksts, kas bija publiski pieejams, uh, līdz tika publicēta galīgā versija, un dažas piezīmes tika svītrotas, un uh, es to ievēroju. Piezīmes, kas tika svītrotas, bija tādas. Nubakungs sacīja. Uh, sekošana līdz likumiem kļuva par grāmatvēžu uh, tradīciju. Uh, Taču tad, kad Eiropas Savienības tiesība akti ieviesās apvienotās karalistes standartos, izrādījās, ka apvienotās karalistes standarti izmanto virkni instrumentu, lai pārspētu likumu. Daži no šiem instrumentiem bija vajadzīgi 2013. gadā, lai tiktu galā ar IFRS. Um, 102 un uh, um, citiem normatīviem aktiem. Uh, Un to raksta akadēmiķis, kas bija iesaistīts uh, eh, IFRS izstrādē. Mums ir vajadzīga pārliecība, ka tie padomi, kas mums tiek doti, ir uh, godprātīgi. Un kā mēs varam būt droši, ka padomi, ko dod komisija EFREG un citas iesaistītās puses rekomendējot IFRS ieviešanu, patiesībā ir uh, objektīvi un eh, labvēlīgi. Paldies. Kurš vēlētos izteikties? Paldies! Es varētu atbildēt uz eh, pirmo jautājumu. Es gan neesmu tieslietu eksperts. Kāpēc 12 mēneši? IFRS 9 ir norādīts, ka visi finanšu instrumenti ir jāpieraksta ar pašreizējo vērtību sākuma punktā. Un tas nozīmē arī piemērot uh, prognozēto zaudējumu modeli uh, kalpošanas ilgumā. Uh, ja tiek piemēroti šie 12 mēneši, tad tie ir vēl ekstra 12 mēneši. Kāpēc ne 24 vai 42 vai kāds cits mēnešu skaits? Manuprāt, iemesls šeit bija um, saglabāt saskaņas ar bankas uh, darbības pārskatu un uh, zaudējumiem šajā konkrētajā periodā. radās uh, kredīta zaudējumu kopums un uh, bija tieksme to kompensēt ar uh, prognozēm attiecīgajam gadam, tāpēc es pieņēmu arī radās šis termiņš 12 mēneši. Šeit šis nav tas pats, kas iegūtie zaudējumi, jo 12 mēnešu prognozētie zaudējumi nozīmē, ka tiek meklēts vai pastāv kāds izraisītājs 12 mēnešu periodā, uh, Un, ja tāds tiek konstatēts, tad analīze tiek veikta līdz visa perioda beigām saistībā ar šo konkrēto izraisītāju jeb notikumu, kas tika konstatēts 12 mēnešu periodā. Paldies! Es nezinu, vai Akieru kungs vēlējās izteikties. Jā, Haker kungs. Tātad. arguments, kas kredīt risku piesaista konkrētam punktam laikā un attiecīgai procentu likmei. Šajā gadījumā turpmākajā gadā ja mēs paliktu pie sākotnēji ieplānotās procentu likmes, Eh, joprojām saglabātos zināmi riski. Vērtības samazināšanās modelī varbūt vajadzētu domāt par termiņu, kas ir mazāks par 12 mēnešiem, un tāpat vajadzētu padomāt, kad mēs nonāksim pie tā, ka kad mēs runāsim par uh, sistēmas eh, trešo pakāpi, uh, Te ir runa par to pašu, kas uh, bija spēkā arī IAS 39, uh, eh, kad tiek norakstīts, uh, norakstīta kāda kredītvienība, bet IFRS 9 gadījumā jaunums ir abi, abi pirmie posmi, Un šeit ir precīzi jāraugās, kurā brīdī notiek šī pārēja no pirmā posma uz otro posmu, kad kredīta risks ir eh, ievērojami pieaudzis. Tas izklausās jauki un īstenojami, taču, ja mēs par to tā labāk padomājam, tad uh, mēs saprotam, ka netiek ņemts vērā tas, uh, kāda bija kredīta riska situācija sākumā. Ir iespējams nonākt no vērtējuma ļoti labi uz labi, taču, ja sākums ir bijis pietiekami un uh, rezultātā ir apmierinoši, tad uh, šī atšķirība nav milzīga. Un tāpēc ir jāpadomā, vai šo visu nevajadzētu orientēt, risināt eh, principu orientēti, vai nevajadzētu pārbaudīt uh, kapitāla dzīvot spēju. Un um, tikai šādu komerciāli domājot, uh, ir uh, jādomā diezgan garos termiņos un uh, jāraugās, kā ir rīkošās mazās bankas jau gadiem ilgi. Tātad vai mēs vispār vēlamies uh, šādu uh, pakāpju secību, vai arī mēs gribam orientēties vairāk uz principiem un norādīt, ka uzņēmumam ir jāizvērtē šī kapitāla dzīvotspēja, ir jāparedz vienkāršošana, lai nevajadzētu risināt uh, visu šo kredīttermiņa ilgumu. Un uh, jāraugās, kā notiek uh, šī norakstīšana, un uh, te ir runa par norakstīšanu uz visu vērtību, nevis tikai to vērtību, kurai nav nekāda nodrošinājuma. Un uh, jā, tad mēs nonākam atkal pie šīs trešās uh, pakāpes. Paldies. Jūs paldies, Kora tālāk. Priekšādātāji, paldies. Es arī iesākumā gribētu teikt paldies runātājiem par to, ka viņi mums pievienojas un paldies par viņu ieguldījumu debatēs līdz šim. Trīs no jums izteicās ļoti pozitīvi par IFRS 9, jūs runājāt, lūk, cik nozīmīgs uzlabojums tajā panākts. Uh, To vērts apstiprināt, tehniski pamatots, saprātīgs kompromiss, jūs teicāt. Tas viss izklausās ļoti labi. Piekrītu jums. Bet Bērko kungs iesākumā teica, runāja par to, kāpēc mēs vispār pārgājām no uh, 39. šo 9. un tas tāpēc, ka tas nāca kā reakcija krīzes gadījumā, un tāpēc mans pirmais jautājums ir šāds. Vai ir tā pietiekama atbilda? Viens no jums runājot, ka tas varētu būt tikai tāds pirmais solis, vai tiešām tā ir, būs vēl kas jādara, būs vairāk kaut kas turpmākajos gados jāpanāk, jāuzlabo. Un otrs jautājums. Vienmēr pastāv diskusijas par to, vai balstīties uz principiem vai noteikumiem. Uh, Nu, kāda tad ir pašreizējā situācija? Jo parasti pēc krīzes arī politiķi nereti vairāk pieslēdzas, nu, šiem, uz šo pieeju, kas pamatojas uz noteikumiem. Tātad striktāku pieeju. Un visbeidzot par apdrošināšanas nozari. Daudz jautājumu jau tika uzdoti. Es to gribētu saskaitīt ar finanšu stabilitāti, sasaistīt ar finanšu stabilitāti. Apdrošināšanas kompānijām ir biznesa modeļi, kas pakļauti būtiskam spiedienam šobrīd Un tad ir gluži tāds pretējs jautājums, nekā uzdeva man kolēģi Berets, vai ir atbildīgi no mūsu puses ļaut viņiem noteikt, pieļaut viņiem noteikt kaut kādu vēlāku datumu, ja varbūt mums vajadzētu izrīt lielāku spiedienu, vai nepastāv kaut kāda draudu finanšu stabilitātei, tīpaši saistībā ar apdrošināšanas nozaru. Paldies priekšādātāji. Paldies! Nikolās Verona. ja jūs gribējāt uzdot kādam vienam konkrētu šo jautājumu. Es gan gribēju rēģēt uz Kamalkunga jautājumu. Bet jūs drīkstat atbildēt arī Nuberhoitens Krostens jautājumu, bet nu jā. Varbūt kāds cits vēlas tomēr to darīt ar šlikungs. Mans personīgais uzskats ir tāds, ka šo standartu pietiek. Es nedomāju, ka pastāv kaut kāda pierādojuma vai pierādījuma vispār, kas liecinātu, ka grāmatvedībai bija būtiska loma krīzes izraisīšanā, bet, protams, ka grāmatvedība var uzlabot, tā ir taisnība, un lūk, šis arī ir viens no šādiem uzlabojumiem, manuprāt it īpaši runājam par vērtības mazināšanos. Es domāju, ka joprojām te pamatā ir principi, tad, tad varbūt nedaudz citi principi, bet joprojām tā ir pieeja, kas balstīta uz principiem, un man rastos bažas, ja būtu pārāk liela balstīšanās uz noteikumiem, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem, domājot, piemēram, par bāzās komitejas darbu, kas šobrīd strādā ļoti labi un vēlas panākt konsekvenci. Nu, mēs negribētu, lai šī konsekvence, lai šai konsekvencei, nu, tiktu upurēti principi. Nē, es domāju, ka šeit jāpanāk vēl zināms līdzsvars. Jūs jautājums par apdrošinātājiem, manuprāt, ir ļoti pareizs, un tas ir man personīgi viss arī rada bažas. Bet, nu, es nedomāju, ka šo jautājumu būs iespējams atrisināt apdrošināšanas sektorā un nodrošināt vajadzīgo pārskatāmību eh, ar IFRS 9. Es domāju, ka tur ir vajadzīgi citi apdrošināšanas standarti, kas būtu jāizstrādā pēc iespējas ātrāk. Un es piekrītu Andresam, ka runā, strādā tikai pie aktīvu puses bilancē, neko nedarot ar otru pusi, arī nav īpaši prātīgi. Un kamēr mēs neko nedarām ar saistību pusi bilancē, tikmēr, es domāju, joprojām pastāvēs risks, ka, nu, apdrošinātāji piedzīvo spiedienu savā nozarē. Paldies. Tas paldies, saka priekšsēdētājs. Fabio Demāzi, lūdzu. Vispirms es vēlētos uh, iebilst Ešlī kungam uh, tajā, ka novērtēšanas metodēm nav nekāda ievērojama makroekonomiska ietekmi. Mēs varam redzēt, ka daudzās kredītas sistēmās, kur uh, kredītu iesniegš, izsniegšana ir saistīta ar uh, novērtēšanas sistēmām, ir. Uh, bijus, bijis ievērojams apjomu kāpums, eh, ekonomikas kāpums sākumā un vēlāk bija stingrāk kontrola. Un eh, piesaistīt eh, procentu likmes kredītiem, kredītriskam, tas būtu negodīgi, taču uh, Eh, notiek tā, ka eh, klienta bonitāte mainās un nākas šos procentus palielināt. Man ir divi jautājumi Hakerkungam un proti. IFRS 9 ir runa eh, par riskiem attiecībā uz gaidāmiem kredīta zaudējumu modeļiem. Uh, un eh, ka ir iespējams novilcināt pārēju no pirmā posmība fāzes uz otro posmu, un eh, vai jūsuprāt tas nevar novest pie tā, ka rodas tās pašas sistēmiskās problēmas, kas eh, IAS 39 gadījumā tālāk zaudējuma apzināšana līdz neatgriezniskuma punktam var tikt novilcināta, un šeit pastiprinošs elements var būt recesija. Uh, Paldies. Lielas paldies. Jā, uh, vispārīga atbilde. Vai uh, šis jaunais standarts sniedz uzlabojumu? Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātiski attiecībā uz pašreizējo vērtību. Nekas daudz nav ticis mainīts. Aptuveni Tāpat viss arī ir palicis, un ja šī patiesā vērtība arī bija problēma, un IFRS 9 ievieš to pašu problēmu, ko IAS 39, tad ir jautājums, kur tad ir šis uzlabojums. Vienīgā patiesām būtisk, būtiskā atšķirība ir šis e, vērtības e, samazināšanās modelis, un kā jau sacīts, e, problēma šeit ir pieejā. Un šī pieeja, protams, izklausās eh, jauka balstīšanās uz iepriekšējiem gadījumiem. Un ja mēs runājam par tādiem iedzieniem kā ievērojama pasliktināšanās, tad tur, protams, ir potenciāls novilcināšanai, taču Vērtības samazināšanās gadījumā vienmēr izriet uz vērtības konstatēšanu balstīti lēmumi. Un uh, balstīšanās uz iepriekšējiem gadījumiem neatrisinās problēmu. Es jau agrāk arī norādīju, ka ir vērts raudzīties, kā tad parādnieks izskatās uh, procesa beigās, kāds ir šis pasliktinājums. Ir jāraugās, vai kritērijs ir piemērojams, vai tas ļauj uh, novērtēt situāciju un vai uh, uz principiem orientētā pieeja ir noderīga arī turpmāk. Risks būs vienmēr Un uh, tam, kā notiek grāmatvedība, jebkurā gadījumā jābalstās arī uz uh, riska uzvedību. Ja ir iespējams kādu kritēriju apiet, tad uh, vienmēr būs arī uh, stimuls to darīt. Jautājums ir nevis par to, kā rīkoties krīzē, bet gan uh, vai uh, es šajā krīzē nonākšu. Jautājums ir arī par to, vai tiek noteikta pietiekama vērtības zaudēšana. Šajā fairvalue gadījumā potenciāls vienmēr ir noteikti vērtību uz augšu, un kad nāk krīze, tad visas vērtības ir augstākas un uh, rodas uh, stimuli riskantai uzvedībai. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, iespēja uh, vērtības noteikšanai uh, šobrīd tā situācija ir tikpat slikta kā IAS 39 gadījumā. Paldies vārds Gīgolda kungam. Uh, Paldies, pirmkārt vēlos pateikties par iespēju organizēt šo uzklausīšanu, jo, manuprāt, apspriežamais jautājums ir ļoti svarīgs. Pirmkārt, es gribētu izteikt metodiskā izrādījuma. Mums likumdevējiem nopietna problēma ir tā, ka mēs pieņemam likumus par tematiem, kuros ir grūti saņemt ekspertu eh, konsultāciju no cilvēkiem, kas būtu brīvi no jebkādajiem interešu konfliktiem. Viens no mūsu uh, pārstāvjiem 15 gadus vadīja ekscelences centrus pie Deloita, vēl cits ilgus gadus bija strādājis ar KPMG un šobrīd ir e, sācis strādāt eh, labi zināmajā Barclay bankā. Protams, tas nav nekas personisks. Un, Es nevēlos izteikt nekādus spriedumus par to, bet eh, ar to es gribēju teikt, ka tas rada problēmas. Mums ir divas personas, kas ir cieši saistāmas ar EFRAK, un Tāpat ļoti nedaudz balsis ir neat, pilnīgi neatkarīgs no šīs pasaules, un tas e, priekš manis nozīmē būtisku problēmu. Otrkārt, eh, tas būtu mans jautājums Barko kungam. Un attiecībā uz G20 2009. Gadīju, gadā publicēja ziņojumu definēja kritērijus attiecībā uz to, kas būtu darāms ar jaunajiem uzskaits standārtiem. Es negribu nosaukt tagad visus kritērijus, bet pirmais ir samazināt eh, standārtu eh, sarežģītību finanšu instrumentiem. Es to lasīšu atvainojiet. Eh, man jāpāriet uz vācu valodu tagad. Verfolgten Ziel der komplexen Um, sākumā izvēlētais mērķis uh, - samazināt bilances instrumentu, um, samazināt instrumentu sarežģītību. Par šo sākotnējo mērķi vairs neviens nerunā. Barkova kungs, vai jūs varētu komentēt jautājumu, vai G20 īstenībā ir izdevies? Um, sasniegt šo. Kamēr IFRS spēja pabeigt G20 uzdoto darbu un Eh, Marko kungs, jūs nācāt kā ar, jūs skaidri norādījāt, ka jūs to var pieņemt, bet eh, paredziet atsevišķi izņēmums. Vai jūs varētu ska, eh, detalizētāk norādīt, kāpēc un kuros gadījumos tas būtu jādara? Paldies, paldies. Thank you very much. Paldies. Ļoti grūti uzreiz atbildēt uz rakstu, kas publicēts pirms kāda laika, bet eh, G20 sacītais par finanšu instrumentu sarežģītību bija būtisks, eh, pareizi sacīts, taču šis jautājums ir jāskata sas, eh, saistībā ar pāriem apstākļiem. Tad, kad IFRS sākās 2008. gadā un Projekts jaunajam standartam bija, ap, bija aptuveni uz 40 lapusēm, un tas strauji e, pieauga, ņemot vērā tā laika bažas, un arī tāpēc, ka izveidojas jauns vērtības zuduma modelis, e, kuru e, bija zināms no uzraudzības note, noteikumiem, bet tas bija jāskaidro, tāpēc visa šī lasāmviela kļuva plašāka. Es gribētu norādīt, kā sarežģītības jautājums ir skatīts pietiekami, bet eh, jautājums ir, vai tas ir iespējams. Es nevaru iedomāties finanšu instrumentu standārtus, eh, kas būtu uzrakstīti uz 20 lapusēm Es drīzāk gribētu sacīt, ka jā, jūs esat izlasījuši IFRS 39 un uzskatāt, ka esat grāmatvedības eksperts, tad visdrīzāk jūs šo standartu esat sapratoši. Ja Un ja jūs esat spējīgs uzrakstīt uz grāmatvedības standarts uz 20 lapusēm, tad visdrīzāk jūs nesat neko no tā viss sapratis. Gīgaut kungs turpina, bet tas ir kļuvis par 20 lapusēm garāks, tātad tas ir kļuvis sarežģītāks, vai jūs eh, tam piekrītat. Es tam piekrītu, bet es negribētu tik ļoti pieķerties pie šiem 20 lapusēm. Jūs varētu piekrist, ka 500 lapuses ir pārāk gars un tālāk jau, ja vai tās ir 500 vai 520 lapuses, tad eh, tā atšķirība vairs nebūtu tik liela. Paldies, Nikolās! uz pusminūti. No manas puses eh, divas norādes. Pirmā pār interešu konfliktu, ko norādīja gan Gīgoldi, gan Kamarkungi, un man būtu vieglāk par to eh, komentēt, jo es neesmu bijis atkarīgs no lielajām firmām. Brīgala institūtā mums ir eh, visai stingri noteikti piesardzības pasākumi. Taču es gribētu teikt, ka šeit nevajadzētu būt tikai noslēgtai uzskaits kopienai. Mums uh, eh, pa efrāg ietvaros notiek debats pār šo jautājumu, un arī e FRS ir uh, ļoti atkarīgs no finanšu pasaules, un šie jautājumi nav vēl pietiekami skatīt, taču, manuprāt, IFRS 9 gadījumā ir ļoti daudzi argumenti, kas palīdzēs deputātiem pieņemt viņu lēmumu. Paldies! Turpin priekšsēdētājs neredzu zālē Barbara Kapelu. Tagad vārds deputātam Stolojām. Priekšsēdētāji, mans jautājums vai komentārs sauciet to, kā gribat, būs tāds, ka esmu vīlies tajā, ka ISB strādā jau ilgu laiku pie IFRS 9, un gan ISB, gan IFRS ir ļoti vāģi izvērtējuši ieteikumi. Es mēģināju atrast konkrēti skaitļus, bet e, tās ir aplēses, kuras ir grūti kaut kur iekļaut, un tāpēc vēlos jautāt, vai jūs uzskatāt, ka ISP un EFRAG vajadzētu uzsākt un iesaistīt pietiekamus resursus, lai veiktu ieteikums izpēti, jo Eiropas parlamentā mēs parasti visiem noteikumiem veicam šādu ietekmes izpēti. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ašlīkungs. Jā, es atbildēšu uz šo pēdējo komentāru, varbūt negluži pārliecinoši, bet tomēr. Es domāju, ka jebkuram ietekmes izvērtējumam kaut kādā mērā ir jābūt kvantitatīvam, lai saprastu, kāda tad ir šī ietekme. Ja mēs sākam ar kvantitatīviem pamatiem, piemēram, attiecībā uz zaudējumu modeli, jāsaprot, kāds ir šis modelis, eh, kāda būs tā rādītāja. Un ir jāraugās, kā cilvēku uz to reaģē. Tie ir tie elementi, kas ir vajadzīgi, lai saprastu, kāda būs ietekme. Runājot par uh, EFRAG darbu. EFRAG ir mēģinājis panākt, lai banka kopiena sniegtu kvantitatīvu analīzi, taču šī analīze neeksistē, jo standarta īstenošana nebūs vienkārša un tas nav kaut kas tāds, kur jūs varat nospiest pogu un radīt ciparus. Ja es paraugos uz savu institūciju Barclays, uh, tad uh, mums ir projekts, kurā ir iesaistīti 250 cilvēki vairāk gadu garumā, lai īstenot IFRS 9. Lūk, šādi ir šī procesa apmēri, un šajos apstākļos ir grūti darīt jebko citu, kā vien radīt ļoti teorētiskus liela mēroga scenārijus attiecībā uz iespējamo ietekmi. Es jums droši vien īpaši nepalīdzu atbildēt uz jautājumiem, taču uh, tā ir, šī problēma arī nav tāda, ko es varētu atrisināt. Paldies! Vai vēl kāds vēlas ko piebilst? Lūdzu, Hakerkungs. Jā. Arī Gigolda kungu uzdotais jautājums paliek atvērts, taču es gribētu pievērsties pāris jautājumiem, kas jau tika pieminēti. vienmēr tiek apgalvots, ka sarežģītā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kurā darbojas eh, finanšu un citas industrijas, ka šī pasaule ir ārkārtīgi sarežģīta. Un eh, tiek eh, jaukti kopā divi jēdzieni - komplicēts un komplekss. Un tiek uzskatīts, ka šeit der tikai līdzvērtīgi komplicēti standārti. Uh, Ir institūcijas, kas tiek galā ar regulējumu dažās lapās, kas, protams, noved pie tā, ka ir daudz komentāru, taču komentāri nozīmē arī viedokļu daudzveidību, orientēšanos uz principiem. Šo mums vajadzētu pārdomāt. Tika pieminēti arī interešu konflikti. Ja mēs paraugāmies uz Eiropas centrālās uh, bankas uh, vēsturi, tad uh, šo cilvēku CV liecina, ka viņi nāk no diezgan šaurām aprindām un nav jābrīnās, ka viņi ir orientēti uz principiem. Runājot par Gīgolda kunga jautājumu, 2009. gadā jau tika runāts par šo fair values principu un pārstrādāšanu Un te man jāatgriežas pie tā, ko es tad rakstīju. Gigalda kungs jautāja, ko tad īsti darīt. Tagad man būtu jāsaka, nu, nepieņemiet standārtu, bet šis standārts ir procesā jau piecus vai sešus gadus. Uzņēmēji ir nolīguši ekspertus, uh, un ir jau izveidotas attiecīgas sistēmas un tā tālāk. Un uh, šāda projekta pārtraukšana būtu katastrofa. Uh, un uh, šo projektu tad varētu salīdzināt, piemēram, ar Berlīnas lidostas būvniecību. Gīgolda kungs jautāja, ko tad īsti darīt? Jā, kaut kas tiek apsolīts, kaut kas tiek grozīts, un beigu beigās rezultāts ar šo patiesās vērtības bilancēšanu ir tāds pats. Nu, ja mēs šo situāciju uztvērtu nopietni, tad uh, varētu teikt, ka šeit mēs esam demokrātiskai procedūrai uh, upurējuši procedūru. Vai patiesās vērtības bilances veidošana ir piemērojama visiem instrumentiem IFRS 9 ietvaros? kur ir runa par maksājumu plūsmas iekasēšanu. Tad vai šis ir piemērojams visām kategorijām un tāpat arī zaudējuma un ieņēmuma aprēķinam? Uh, Jautājums ir, kāpēc tad, eh, piemēram, kādai sabiedrībai ir ierobežot atbildību, kapitāls ir jānovērtē pēc šī fair value principa. Runājot par vērtības samazināšanos, ja mēs būtībā šeit eh, Uz, uz iepriekšējiem gadījumiem balstīta domāšana tiek uh, aizstāta ar principu orientētu domāšanu. Kā jau es sacīju, uh, tie galvenie grozījumi bija izmaiņas uh, attiecībā uz uh, principu orientētību, un uh, otrs bija attiecībā uz šo patieso vērtību, jeb fair value bilanču veidošanā. Paldies vārds pervenšē Beresē. Um, Paldies. Es gribētu uzdot jautājumu Andresam Hakaram, jo ļoti daudz kritikas, kas izskanēja, man ir zināma kopš es strādāju ar šiem jautājumiem, un tas nozīmē jau krietni laiku. Šeit nav runa par to, kā darbojas ISB, kā tiek sagatavot standarti, bet konkrētais jautājums ir, ko mēs darīsim ar ISB atbildi eh, pamatīgai kritikai attiecībā uz uh, fair value principu. Un jūs sakāt, ka par šo fair value mēs esam tajā pašā situācijā. Un mans jautājums ir, vai jūsuprāt, um, labāk būtu, ka mēs paliekam pie IS, IRSF 39 un atsakamies no IFRS 9? Vai jūsu prāt pareizāk būtu atgriezties pie IFRS 39? Jautājums Nikolā Veronam. Kā var teikt, ka tiek paturēta šī fair value IFRS 9 ietvaros. Manuprāt, šī sarežģītība ir pasliktināta vēl ar trim kategorijām, lai daļēji vai lielā eh, mērā izvairītos no šīs tirgus vērtības loģikas, eh, kurai mēs eh, vēlamies pakļaut visu mūsu banku sistēmu. Paldies! Ak, Hakerkungs! tikai neizmantojiet pārāk daudz laika, vēl izteiksies Veronku. Paldies! Tātad attiecībā uz šo kritiku pret fair values, šī kritika ir sniedzis jau tālāk uh, Vācijā, un pēc krīzes uh, izvērtējums balsoties uz pašreizējām tirgus vērtībām pat tika aizliegts. Ko tad mēs darīsim ar šo fair value? Nu, ja mēs uh, tagad drīkstētu kļūt radikāli, tad, eh, nu, es neesmu priecīgs par visu kopējo standārtu kopumu, bet jautājums ir, ko mēs darīsim īstermiņā. Ja mēs nepiemērosim IFRS 9, tad Mums būs darīšana ar IAS 39. Ja mēs kaut ko gribam grozīt, tad šobrīd kā reiz ir iespēja uh, signalizēt, ka mēs vēlamies uz stabilitātu orientētu regulējumu, un ja tas nedarbojas, tad. Tad, nu, tā darbojas uh, šis regulējums, ko veido uh, starptautiski lieliski ietvari. Mums ir jāanalizē, kur tad ir problēmas, kur to nav, un mums ir jādomā, vai mēs varam šo kopumu akceptēt. Jā, jautājums bija, ja jūs varētu izvēlēties starp 39. standartu vai pāriešanu pie IFRS 9, ko jūs tad drīzāk izvēlētos? Protams, jūs atbalstat citu modeli, taču Berešas kungs jautājums bija šāds, un man arī būs jautājums. Paldies, Lāk Verona kungam vārds. Atvainojiet, bet es pilnībā nesapratu jautājumu, varbūt tulkojuma dēļ, tāpēc es jau lūkšu Berešas kundzi atkārtot to. Um, Mr. Hager said that... Haker kungs. Ar ieferes mē, um, deviņi mēs vēl esam iestrēguši ar fair value principu. From, uh... Fairvalue nekur nav pazudis no IFRS ietvara finanšu instrumentiem, un uh, šajā ziņā tas nav likvidēts, un jā, jūs varat teikt, ka mēs esam iesprūduši šajā jautājumā, bet es domāju, ka tas ir labs, uh, labi iezīme, nevis kas negatīvs, jo tomēr ir vajadzīga tirgus vērtības grāmatvedība, jo pretējā gadījumā pastāv pārāk lielas manipulācija iespējas. Uh, Finanšu krīze Eiropā mēs eh, cietām daudz vairāk no grāmatvedības manipulācijām, ko veic banķieri, lai slēptu savus zaudējumus, nekā no kādas ietekmes, ko radītu uz patieso vērtību balstīti aprēķini. Šīs diskusijas sākās 2009. gadā, un mēs zinām, ka šīs cenas nebija fair value cenas, drīzāk uh, Tie bija baņķieru uh, safabricēti aprēķini, kas vēlējās slēpt savus zaudējumus. Pirmais jautājums no Berešas kundzes attiecībā uz šiem kārvalds. Mēs zinām, ka ijas regulējums nepieļauj šos kārvins, bet vai tas pieļauj kārvalds? Un uh, Šķiet, ka Eiropas komisijas interpretācija eh, šeit nav līdz galam skaidra. Atgriežoties pie patiesās vērtības, ies eh, regulējuma izvērtēšanā, ko pagājuši gadu veica komisija, Eh, komisijas personāls eh, izvērtēja literatūru par eh, patiesās vērtības, grāmatvedības ietekmi. Es aicinu deputātus iepazīties ar šo literatūru, kas ir iekļauta ziņojumā, un šis literatūras pārskats ļoti labi sniedz priekšstatu par situāciju, par to, ko jebkurš jebkad ir sacījis par šo jautājumu, un es domāju, ka Fakti liecina, ka patiesās vērtības izmantošana bilances aprēķinos nav vainīga pie tā, ko Eiropas banku sektors ir pieredzējis pēdējo gadu laikā. Paldies! Jūs paldies! Došu vārdu arī Hakai kungam. Jo cik tālu man saprotams, tad pirmām kārtām viss ir vienas prātes, ka pastāv problēma apdrošinātājiem – jo nu dien tā, tas nav nekāda sagadīšanās, ka, nu, lūk, nesakrīt šie IFRS 4 standarta spēkā stāšanās datums, un tas būtu, nu, un šad šīs attiecības te aktīva un saistība uzskaita bilance. Visi saprot, ka šī problēma ir jārisina. Es saprotu, ka ir divi veidi, kā to risināt. Viens, man šķiet, tas arī būtu loģiskāks. Pārlikt noteikumu apstiprināšanu attiecībā uz uh, apdrošinātājiem uz vēlāku laiku, un otrs piemērot aprēķinus, eh, nu, tā kā tas ir, nu, labojiet man, ja es nepreziskos. Nu, vai ir kaut kādi papildus, varbūt, um, apakš varianti, kā to visu um, risināt. Tālāk. Es saprotu, un tas droši vien taisnība, ka patiesā vērtība nav tas vienīgais iemesls, kāpēc aizsākās krīze banku sektorā, bet tas, ka patiesās vērtības uzskaita sistēmai varētu būt uz to ietekme, nu tas ir arī nu, grūti apšaubāms apgalvojums. Bet, manuprāt, AFRS šajā gadījumā tomēr ir solis uz priekšu, nevis solis atpakaļ. Un iepriekšējā standarta paturēšana, nu, diez vai būtu tas pats lieliskākais risinājums. Arī tiem, kas šobrīd kritizē vai pilnībā nepiekrīt Nikolā. Nikolāsa viedoklim, kas saka, lūk, patiesās vērtības uzskaita sistēma ir pati labākā un tā tālāk. Ja nu, tad iespējams, ka jautājums ir par to, kā varam strādāt, apstiprinot šo standartu pie tālākiem uzlabojumiem, kā labāk izvērtēt šīs vērtības, uzskaits vērtības. Uh, kā tās atspoguļot bilancē. Nu, vai tas, jūsuprāt, būtu tāds saprātīgs veids uz priekšu? Es tagad nemēģinu veidot kompromisu jūsu pašu starpā, nē, es saprotu, ka viedokļi ir atšķirīgi, bet vai jums šķiet, ka tas būtu tad saprātīgi šādi rīkoties? Paldies. Kurš vēlas sākt pirmais? Jā, kā jau sacīts, Es jau esmu paudis savu kritiku un es eh, šaubos arī par to, ka fair value izmantošana palielinās eh, caurskatāmību un ka eh, izmantojot vēsturiskās vērtības mums izdosies mazināt zaudējumus. Tagad ir jādomā par to, kā rīkoties tālāk. Un kā jau teicu, uh, Es esmu piefiksējis divus aspektus, kur kaut ko varētu mainīt. Un man vairs nav nekas, ko tam piebilst. Paldies. Yeah, miss... Varbūt tā nedaudz sarežģīta, bet, nu, lūk, kas jums sakāms? Es gribu pievērsties pirmam jautājumam, ko uzdevāt, respektīvi šis pār. N pārklāšanās salīdzinot ar novēlotu apstiprināšanu. Domāju, ka šis jautājums tika pieminēts un apspriests jau pirms vairāk kā sešiem gadiem apdrošināšanas sektorā. Toreiz viņi teica, lūk, ja nonāksim līdz finanšu instrumentiem, tad lūdzu paturiet prātā, ka arī mēs izmantojam finanšu instrumentus, bet mēs viņus izmantojam bilants tikai vienā pusē, bet padomājiet arī par otru pusi. Un kopš tā brīža šo termiņu saskaņošana, protams, būtu bijis tas pats labākais. Es domāju, ka pastāv zinām maldīšanās arī EFRAG valdes kontekstā. Mēs uzaicinājām pārstāvus no apdrošināšanas nozares aizstāvēt savus, izklāstīt savu stāvokli, pasāstīt par to, kādam, problē, kāda, kādam problēmu viņi saturas. Un viņi teica, galvenais ir tas, ka ir pastāv svārstīgums starp zaudējumu un peļņu. Un ja mēs to visu aprobežojam tikai ar šo jautājumu, nu, tad varētu teikt, ka lūk, šī pārklāšanās atrisina situāciju, jo, nu, tad viss svārstīgums tiek, principā, iz, izbeigts. Es domāju, ka daļa no debatēm tomēr šobrīd ir tāds, vai tā bija tā visa aina, pilnīga aina, ja tomēr ir arī citi iemesli, kāpēc šī otra metoda varbūt ir labāka, piemērotāka. Es domāju, ka mums ir jānogaida, kamēr ISB nāk lajā ar alternatīvām, un tas, kā saprot, notiks apmēram 10-14 dienu laikā, un tad mēs varam redzēt, uh, vai viena vai otra, ja varbūt abu metožu kombinācija varētu palīdzēt apdrošināšanas sektoram jautājumu atrisināt. Nu tā personīgi runājot, es uzskatu, ka loģiskāk tieši tāpat kā jūs sakat, būtu pārlikt standartu apstiprināšanu. Tāpēc, ka, manuprāt, būtu loģiski visu šo jautājumu skatīt tādā holistiskā, visaptvarošā veidā. Paldies! Ašlīkungs! Ja es pieminēšu tam, pieminēšu tam, ko teica Andrēs, eh, un vienīgais, ko gribu teikt, ir lūkas. Ja ir pieci apdrošināšanas uzņēmumi, tāpā tad būs seši dažādi viedokļi par to, kā uzskaitīt visas šīs saistības. Tas tas pats vecais stāsts par dažādām skolām un ekonomiku. Es domāju, ka viņi visi ir ar ļoti atšķirīgiem viedokļiem, atsevišķās atšķirīgos pozīcijās, stāvokļos, jo lielākoties tās ir tādas nacionāla mēroga kompānijas, viņi izmanto nacionālo tirgu un nevairāk, un parasti arī produkti, ko viņi piedāvā, ir atšķirīgi. Uh, Un e, viņi izmanto zināmu elastību pašreizējo standartu ietvaros, un tāpēc uh, negribētu visu teikt, ka, negribētu visu īsti teikt, ka vajag pārlikt šī standarta apstiprināšana. Dažiem varbūt tas būtu palīdzīgi, bet daudziem arī nē. Tas, ja tas būs tikai tāds izvēles, fakultatīvs standarts, nu tad radīsies milzīgs haoss. Es domāju, varbūt būtu drīzāk uz īstermiņa, nu, samierināties ar šādu dažādu ietekmi un apstiprināt šo standartu. Nikolas, kas jums sakāms īsi lūdzu? Jā, pavisam īsi priekšādātāji. Nu, jūs jāsaka, manu viedokli ļoti labi izklāstījāt. Jūs teicāt, e, jūs teicāt, ka patiesā vērtība ir tas pats optimālākais. Tas nu gluži nebija tas, ko es teicu, bet zināmā mērā e, diskusiju ietvaros mēs varam to tā pieņemt. Atcerēsimies, cik bieži debats par patieso vērtību faktiski tiek izmantotas no baņķieru puses, lai maldinātu publiku par to, kāda tad ir patiesā situācija viņu bilancēs. Ļaujiet man kaut vai pieminēt vienu piemēru ASV. Galvenais aizstāvis um, patiesās vērtības atcelšanai bija Salivans un pāris nedēļu vēlāk mēs redzējām, kāpēc viņš e, vēlējās no tās atteikties, un to vajadzētu paturēt prātā, kad runājam par grāmatvedības principu. Es nesaku, ka patiesās vērtības uzskaita ir tas, e, ir perfekta, bet tāpat laikā tā savā, nu, būtībā arī nebūtu neko sliktu nenodara. Liels paldies! Saka priekšādātājs. Nu, tad es domāju, tagad aina ir visai skaidra. Arī tālāk varam tad veikt tādas iekšējas pārdomas, apspriešanos ja mēs kā parlaments, protams, uzklausam visu veidu viedokļus, apspriežam tos un tā tālāk, cik tālu saprotu, ka tas, ko jūs teicāt, tad jūs domājat nevis nacionālo stabilitātes valdi, bet gan Eiropas sistēmisko ristu vēl, tas būtu tikai loģiski, ja mēs, eh, nu, veidotu šādu, un, protams, mēs par to runāsim. Bet liels paldies vēlreiz tātad visiem ekspertiem, paldies par ļoti interesanto diskusiju. Eh, tagad 5 minūšu pārtraukums